demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem mūsu rīcībā ir ne vairāk par vienu stundu, un šis debats notiek saskaņā ar reglamentu 135. pantu. Pirmais uh, punkts, par ko mēs diskutēsim, ir Pakistānas tiesību akti par zaimošanu. Un tagad es dodu vārdu Tanok kungam. Pakistāna. Afganistānas eh, zaimošanas likuma paredz eh, mūža ieslodzījumu vai nāves sodu par nicinošiem izteikumiem par eh, islāmu, un it īpaši vēršanās notiek pret minoritātēm, šītiem, ahmadīniem un kristiešiem. Daudzos gadījumos šīs apsūdzības ir nepamatotas un Eh, kaut arī eh, Pakistānā neviens nav ar sodīts ar eh, nāvis sodu par zaimošanu, tomēr šie sodi tiek pieš, piespriesti, bet uh, bieži vien notiek arī uh, Uh, pūļa uzbrukumi un tiek nolīņšoti, burtiski nolīņšoti šādos noziegumos apsūdzētie. Mums ir jāaicina Pakistānas valdību īstenot Pakistānas konstitūciju un starptautiskos standarts, nodrošinot vienādas tiesības visiem Pakistānas iedzīvotājiem, tā skaitā minoritātēm, sievietēm un bērniem. Tādēļ EKR grupa aicina atcelt šos likumus, kas rada bailes minoritāšu vidū. Paldies, tagad Koraukungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. savā runā 47. gada 11. augustā uzrunājot Pakistānas parlamentāro asambleju, Alī Džīna, kas ir pirmais Pakistānas prezidents, noteica, ka Pakistānā uz visiem attiecas vienlīdzības princips. Pakistānieši drīkst doties uz mošajām, kur vien vēlas, viņi drīkst piedarēt pie jebkuras reliģiskās konfesijas vai kastas. Un eh, reliģijai valstī un reliģijai un valstī ir jābūt at, atdalītām. Asja Bībija un citi ir tikai pēdējie zaimošanas likuma upuri. Šis likums ir masveidi ierocis reliģisko minoritāšu apspiešanai, un tas ir pretrunā ar Pakistānas pamatvērtībām. Ik viens eh, it kā pārkāpums eh, par zaimošanu ir tikai tāds aizseks, un tāpēc mums ir jā, jā pieprasa, lai Pakistāna pilnībā ievēro savu iedzīvotāju tiesības. Varbūt, ka mums vajadzētu arī preferenču sistēmu iesaldēt. Vaidenholzer kungs, paldies Eiropai, Pakistāna ir svarīgs partners, un tāpēc mūsu interesēs ir eh, panākt, lai eh, Pakistānā tiktu ievērots cilvēktiesības. Diemžēl Pakistānā aizvien biežāk satraukumu rada cilvēku tiesību pārkāpumi, it īpaši saistībā ar uh, tiesību aktiem par zaimošanu. Daudz cilvēku ir tiek uh, apsūdzēti, daudz arī tiek nogalināti par zaimošanu. Nedrīkst būt tā, ka cilvēki par brīvu reliģis, savas ticības um, ievērošanu cieši tādēļ, ka Pakistānā pastāv šādi tiesība akti. Pakistānā ir jāatgādina par to, ka šeit ir uh, aizvien vairāk tādu gadījumu, ka cilvēki tiek uh, nolinčoti, un tāpēc ir nepieciešams panākt, lai Pakistāna cīnās pret uh, šādu linčošanu un pret, pret grupu īstenotiem pārkāpumiem. Paldies! Veržjatas kundze. Nē, es atvainojos. Krasnovas, ne tomēr vēršēts kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kultūras relatīvisms arvien vairāk izplatās šai parlamentā, un tas ir jānožēlo. Jā, kristiešu svajā Pakistānā, bet viņi jau nav vienīgi arī uh, hindu, uh, šīti, sunīti un citas uh, mazākuma grupas cieš. Uh, Pakistānā zaimošana ir uh, noziegums, uh, valda iebaidīšana, un uh, šie likumi ir jāceļ, nevis jāpārskata, kā tas teikts uh, uh, rezolūcijā. Šādai praktis, praksē ir jābeidzās, jāatsakās no nāves soda un jānodala uh, valsts un reliģija. Šā situācija ir vienkārši nepārskata nepieciešami, tīpaši, ja to izmanto politisko mērķu īstenošanai, tīpaši fundamentālisti uh, prasa šariāta likumu ieviešanu Pakistānā, bet šī rezolūcija nav pietiekami stingra, tādēļ mēs par to nebalsosim. Paldies! Rencevs kundze tagad ir ienākusi zālē, tāpēc dod viņai vārdu. Priekšsēdētāji, uh, Vēl nav pagājis pat gads, kopš eh, šis parlaments par šo tēmatu ir pieņēmis rezolūciju, un atkal mēs saskaramies ar eh, dažādiem briesmīgiem incidentiem, kas izriet no islāma eh, likumiem. Tas ir traģiski. Kā Pakistāna var tā rīkoties, ja nav, cilvēks tiek sodīti ar nāvu vai tiek uz mūžu ieslodzīti? Kā tie cilvēki, kuri kuri ir apsūdzēti par zaimošanu, kā viņi var atgriezties sabiedrībā. Nesen kāds pāris tika piekauti un sadz, sadedzināta dzīve, un pat advokāti ne, nespēja saņemties, lai uh, cīnītos pret uh, šo situāciju. Un šāda situācijas atkārtojas nemitīgi, un mēs neredzam, ka situācija uzlabotos. Ir pienācis laiks, lai Pakistāna uh, sākt pildīt savas cil saistības cilvēktiesību jomā un savas, savu pienākumu, kas ir noteikts ar konstitūciju, aizsargāt savus pilsoņus, neatkarīgi no tā, vai tie ir hinduisti, musulmaņi, kristiāni, vai, mm, es atvainojos, kristieši. Paldies! Lenārs Kungs, lūdzu. Yes, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti augstu vērtēju to, ka Mums ir iespēja diskutēt par šo rezolūciju pēc debātēm iepriekšējā uh, eh, plenārsēdē par Asie Bibi lietu, jo šie pretrunīgie zaimošanas likumi Pakistānā patiešām rada daudz bāžu. Tie tiek izmantoti, lai ierobežotu uh, reliģijas brīvību un uh, izteiksmes brīvību. Ir uh, bijuši dažādi uh, safabricēti uh, apvainojumi, kad uh, cilvēki, diemžēl, ir uh, sodīti ar nāves sodu. Asie Bibi tagad arī ir, uh, viņai ir piespriests uh, nāves sods. Mēs pieprasām, lai Pakistāna uh, šos likumus beidzot atsauc. Uh, ir nepieciešams spēcīgs signāls no Eiropas Savienības, lai to panāktu, un mums ir jāpieprasa, lai EADD un um, Eiropas Savienība kopumā izdarītu spiedienu uz Pakistānas iestādēm, lai tās pat tiešām panāktu kaut kādas izmaiņas. Paldies! Tagad uh, ir beiguši uzstāties, uh, tagad uh, sāks uzstāties runātāji no politiskajām grupām, Sobats kungs, uh, ETP grupa vienu minūtu. priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! rezolūcijas par uh, reliģijas brīvības uh, aizstāvēšanu dažreiz nes augļus. N jūlijā mēs pieņēmām uh, rezolūciju par Ibrahīmu, uh, kas arī bija uh, apsūdzēta un viņa pēc tam tika uh, atbrīvota. Tagad Asie Bibi, uh, Pakistānas iedzīvotāja, ir um, ieslodzīta cietumā, viņai piespiest nāvis sots. Mēs pieprasām uh, Eiropas Savienības uh, ierēģiem, lai Pakistāna Pakistānas uz Pakistānas prezidentu tiktu izdarīts spiediens, lai Asija Bibī tiktu apžēlota, jo tā var vien, visvienkāršāk eh, viņu atbrīvot, un Eiropas Savienības institūcijām ir jāpārskata tirzniecības preferenču sistēmā un uh, visas citas preferences, kas tika piešķirtas Pakistānai. Mums ir jāievēro pamatiesības, jo tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai varētu piešķirt vispār attīstības palīdzību un VPS un Sudānas gadījumā šis uh, spiediens patiešām nesaugus. Paldies, un tagad uh, es lūgtu vai, lūgtu, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet Bašira kungam. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Bašira kunga? Lūdzu. Bašir kungs. Pusminūti jums jautājumu uzdošanai. Paldies, gribēju pavaicāt sekojošo. Vai mēs te diskutējam par kristiešu tiesībām pretstatā musulmaņu tiesībām? Tā tad nevajag te pretnostatīt kristietību pret uh, islāmu. Aizstāvēsim visus cilvēkus, kas cieši no zaimošanas likuma. Jūs te minējāt daudzus uh, kristiešus, ko vajā pasaulē. Mēs esam ievēlēti Eiropas parlamentā, lai aizstāvētu visus cilvēkus, kas pārstāv visas reliģiskās konfesijas, ne tikai kristiešus. Protams, atbilde pat uh, ņemot vērā statistikas datus, vairākums musulmaņu cieš no uh, zaimošanas likuma, un, protams, mēs cīnāmies parlamentā arī par viņiem tā skaitā. Paldies, Jakons Arīkums, vienu minūtu. Jā, puhemies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pakistāna ir svarīgs uh, Eiropas Savienības partneris, kā jau tas šeit izskanēja, un tieši tādēļ ar partneriem un draugiem mums ir jārunā tieši un bez aplinkiem. Uh, Mums ir skaidri jāpasaka mūsu Pakistānas draugiem, ka ir jāceļ šie likumi, kuri uh, noved pie puzli, publiskiem pazemojumiem, apspiešanas un iebaidīšanas attiecībā arī pret citām reliģiskām minoritātēm, to skaitā musulmaņiem. Pakistānas varas iestādes nav spējušas pildīt savas saistības. Uh, Kaut gan ANO, Eiropas Savienība un citas starptautiskās organizācijas vairāk kārt ir uh, pieprasījušas, lai šie likumi tiktu atcelti. Ir jāvēršās pret šās uh, netaisnības cēloņiem. Un Eiropas Savienībai atklāti šīs problēmas ir jāapspriež ar Pakistānu, par, uh, jārunā par to, kā vispār ir pieņemti šie likumi par zaimošanu. Foki, Fotigas kundzes nav zālē un nākamais runātais ir Mariņo Epinto. Nu, ja viņš nu nelai. Mariņo kunga arī nav zālē. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Toza pirmīkums, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs esam par to, lai eh, tiktu nošķirta baznīca no valsts, tātad par sekulāru pieeju. Mēs atbalstām visas reliģijas, visas mēs aizsargājam, bet eh, blasfēmijas jeb zaimošanas likumi ir nepieņemami. Tādā veidā ir pārkāpts eh, startautiskais cilvēktiesību nolīgums. Mēs pieprasām, lai Pakistāna atceļ šo likumu, lai tā ievēro startautiskās saistības, ko pati ir uzņēmusies. Ir, jāizstāv cilvēktiesības, jāievēro tas, kas ir teikts uh, līgumā pret spīdzināšanu un ir jāceļ nāvisots. Diemžēl reliģisko ekstrēmistu skaits pieaug un tas ir saistīts arī ar rietumu pasaules iejaukšanos. Šajā reģis, reģionā mēs destabilizējam situāciju šajās teritorijās, cilvēki tiek nogalināti, uh, un cilvēki tiek vienkārši apdraudēti regulāri. Paldies, un tagad došu vārdu Džīnai Lambertei. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, runāju, kā. Uh, Dienvidu Āzijas un ES delegācijas vadītāja. Es gribēju pateikt kolēģiem, ka ir jārunā par šiem jautājumiem, un tad, kad mūsu delegācija ar, uh, tiekas ar Pakistānas vadību, mēs par to runājam. Daudz cilvēku Pakistāna arī apzinās, ka ir nepieciešams pārmaiņas nevien uh, minoritātēm, bet visiem pakistāniešiem, neatkarīgi no viņu reliģiskās piedarības, nedrīkst patvaļīgi safabricēt apsūdzības apsūdzības, ir jāpiedāvā konkrēti pierādījumi. Nevar būt tā, ka cilvēkiem vienkārši tiek izvirzīts um, apsūdzības, uh, balstoties uz nepamatotiem pierādījumiem. Un, uh, jāsaka, ka bieži vien cilvēku uh, dzīvības regulāri tiek apdraudēts, un es domāju, cik daudz no mums būtu tik drosmīgi kā pakistānieši līdzīgās situācijās. Situācija ir jāmaina uz vietas, ir jāprūpēs, lai uh, kaut kas vērstos uz labu. Mums ir jāatbalsta vispārīga izglītība, kas uh, neietekmē islāmu, bet gan uh, ietekmē to spēku, kas to patvaļīgi izmanto Eh, savām mm, interesēm. Paldies! Divi zilās kartītes jautājumi jums ir uzdot Lamberts kundze. Kārīma kungs un Tānoka kungs vēlas jums eh, uzdot jautājumus. Vai jūs atbildēsiet uz tiem? Divas zilās kartītes ir paceltas. Kārim kungs un Tanok kungs vēlas jums uzdot jautājumus. Kārim kungs pirmais lūdzu. President. Priekšsēdētāja kungs. Paldies. Lamberts kundze gribēja jums pavaicāt. Jūs esat attiecīgās delegācijas vadītāji, jūs runājāt par um, um attīstības palīdzības un VPS pārskatīšanu, un ir jārunā arī par šiem mehānismiem, bet kas no tā visvairāk ciestu, ja mēs šeit ieviestu šādus pasākums un sankcijas, Un jāņem vērā, ka Pakistānas iestādes tagad eh, sāk izskatīt šādus jautājumus. Apmēram 40 cilvēki ir arestēti eh, reģionā. Vai jums šķiet, ka, ir, eh, ka tā ir tāda iepriecinoša attīstība, un vai jūs piekrītat, ka Pakistānai ir nepieciešama mūsu palīdzība, nevis rezolūcija pēc rezolūcijas? Paldies, un tagad Tānoka kungs. Viņš uzdos jautājumu pēc tam, kad Lamberts kundze būs atbildējis Kārima kungam. Tā no nu ka kungs, tā no nu ka kungs. Lūdzu, pagaidiet, kamēr Lamberts kundze atbildēs uz pirmo jautājumu, un tad jūs varēsiet uzdot savējo. Paldies! Es uzskatu, ka patiešām mums ir jāpalīdz Pakistānai, mums ir uh, jāsaprot, kā mēs pārskatām tirdzniecības un attīstības politiku. Un uh, ir jābūt tādai uh, ļoti pārdomātai un konsekventai pieejai, un es domāju, šis Šis kritērija mehānisms ir nesis augļus, un es domāju, ir eh, jāraida pareizais signāls, nedrīkst likums izmantot ļaunprātīgi un patvaļīgi, mums ir jāsadarbojas ar Pakistānu, lai varētu panākt pārmaiņas. Tas nenozīmē, ka mēs atsaucam savus eh, noteikumus par cilvēktiesību ievērošanu vai atkāpjamies no tiem. Tā nav kungs, lūdzu, mm, priekšsēdētāja Lamberts kundze, es arī vēlējos atbalstīt Karima kunga teikto par. Uh, par eh, šiem eh, kritērijiem, bet gribēju arī eh, atsaukties uz Bašīra kunga teikto, ka viņš teica, te tiek pretnostatīti kristieši un musulmaņi. Nu, iepazīstoties ar statistiku, es varu teikt, ka minoritātes arī musulmaņu un minoritāte tiek neproporcionāli vajāti, kā arī kristieši un hinduisti. Mēs te nerunājam par islamu pretnostatīšanu pret kristietību. Nu, nu, to neviens nemēģina. Mēs domājam par visminoritāšu aizsardzību. Vai jūs tam piekritīsiet? Es sev nesaukšu par ekspertu, bet vēršanās pret konkrētām grupām, jāsaka, ka ļoti daudz musulmaņi arī cieš no diskriminācijas un arī daudz minoritātes un e, daudzi tiek politiski manipulēti un. Domāju katrā ziņā, ka runājot par šiem jautājumiem, mums nevajadzētu to kaut kā uh, sagrozīt, lai mūs uzskatītu par uh, tādiem, kas vēršas pret islāmu, jo tad jau nekādas reformas netiks īstenotas. Paldies, tagad, kas taldo kungs uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, šī rezolūcija ir ļoti svarīga, bet mums ir jāsaprot, ka daudz kas tiek ļaunprātīgi izmantots. Pakistāna mums ir ļoti svarīgs partneris un ir eh, jādomā arī par konsekventu ārpolitikas eh, pieņemšanu, piekopšanu. Uh, No nu, 2015. gada būs VPS plus sistēma spēkā, piekļuva iekšējam tirgum, tā tad būs uh, 28 vienošanās par darba tiesībām, sociālām tiesībām, vīdes tiesībām, labu pārvaldi. Un es gribēju pavaicāt, kā šīs startautiskās vienošanās uh, no 67. gada par cilvēku tiesībām un um, tiks ievērots, un tagad cilvēkiem par zaimošanu var piespriest mūža ieslodzījumu vai pat nāves sodu. Mēs te piešķirām dažādas preferences, jo komisija ir mainījusi savu viedokli, un mēs te runājam par ekonomiskajām interesēm, un neviens tad vairs nedomā pēkšņi par cilvēktiesībām. Nu, tas galīgi nav tā uh, pamatot un uzticami. Tas nepalīdzēs arī mūsu Pakistānas draugiem. Un mēs te īstenībā arī paši tagad nodarbojamies ar zaimošanu. Sauksim lietas īstajos vārdos. Jums arī tiek uzdots zilās kartītes jautājums, tā autors ir Bašīra kungs. Bet pirms uh, jūs atbildēsiet, došu vārdu Bašīra kungam. Viņš jau uzdeva vienu zilās kartītes jautājumu. Šī ir pēdējā zilā kartīte, ko es uh, pieņemu no jums. Bašīra kungs. Paldies, vai Kastaldo kungs pieņem tādu domu, ka ļoti daudz noziegumu ir paveikt trešajā pasaulē un it sevišķi Pakistānā ir veikti nabadzības dēļ, un vai ir taisnīgi sodīt nāciju un cilvēkus padarīt vēl nabadzīgākus, ņemot vērā to, ka viņiem tiek atņemtas zeme, un vai mēs varam sodīt nāciju un padarīt to vēl nabadzīgāk, ņemot vērā uh, valdošās klīķis rīcību. Paldies! Paldies, atbilde. Dargais kolēģi, priekšsēdētāji, kā jūs būsiet dzirdējuši, es esmu viens no tiem kolēģiem, kas uh, vienmēr nosoda pārkāpums un vārdarbību, bet es arī vienmēr esmu iestājis par izteiksmes un reliģijas brīvību. Uh, Manuprāt, Eiropas Savienība var izkopt veselīgas un godīgas uh, tirzniecības um, saiknes ar Pakistānu. Mums nevajag arī baidīties pateikt saviem draugiem, ka mēs esam darījuši ļoti daudz, lai palīdzētu valstīm attīstīties, bet ir jābūt kaut kādai atgriezeniskajai saiknei. Pakistānai kaut kas ir jādara, lai uh, reliģijas brīvība un izteiksmes brīvība mm, realizētos. Paldies! Rogā, kumpē, domnu... Paldies! Tagad vienu minūte. Džanlukam Buonanno. Paldies priekšsēdētāji. Jautājums par Pakistānu man šķiet ļoti skaidrs. Jūs palīdzat eh, Pakistānai un Pakistāna kaitē MVU Eiropā un tā skatā Itālijā. Uh, viņi vērš pret kristiešiem, šeit mēs iz, iz, izliekamies, ka nekas nav noticis. Tas tāpat kā Putins sacīja, ka. Un neviens, neviens neko ne, nesaka Putinam, jūs esat uh, liekuļi un gļēvuļi. Es domāju, ka Katainanam un Junkaram vajadzētu doties uz Pakistānu. Piemēram, mēs dzirdam no Junkera, ka viņš uh, piešķirs 300 miljonus eiro, ja viņa rīcībā ir tikai 15 miljoni eiro. Neviens nestrādā, Eiropa ne, nestrādā un visi guļu mierīgi noraugās. Paldies! Es atturēšos no jebkāda komentāra. Lārs Sadaktusāns, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pakistāna ir viena no bīstamākajām valstīm kristiešiem, un pēdējā laikā zaimošanas likumi ir atstājuši katastrofāls seks dažādām minoritātēm. Ar uh, pietiek uh, apsūdzības zaimošanas likuma pārkāpumā, lai cilvēkam piespriestu nāvi. Un tas, kas ir nesen noticis, ir tikai viens no traģiskajiem piemēriem, proti uzbrukums Bibi pārim. Šie cilvēki tika dzīvi sadedzināti, kad viņiem uzbruka pūlis. Daudz cilvēku Pakistānā ir, no, ir man teikuši, ka uh, viņi visi ievēro pilsoniskās tiesības, bet ļoti daudzi šaubās, vai tas tā tomēr realitātē notiek tādēļ, ka Pakistānā vajadzētu ievērot ticības brīvību un tāpēc ir jāpieprasa, lai, ja, ja likumi tiktu atcelt, lai šādi notikumi neatkārtotos. Paldies vienmīdu Tānai Gomešai. Paldies priekšsēdētāji. Šarifs sacīja, ka cilvēktiesību situācija ir jāuzlabo Pakistānā. Tas ir, tāpēc ir pamat nos, nosacījums, lai mēs Pakistānai varētu piemērot šo te VPS plus sistēmu. Taču situācija nav uzlabojusies, zaimošanas likumi ir tiešām re, reakcionāri, tā ir vēršanās pret reliģiskajām minoritātēm. Uh, Zaimošanas likumi norāda, ka šeit nav nekāda ticības brīvība. Tiek apspiesti gan musulmaņi, gan kristieši, gan šīti, gan sunīti. No musulmaņiem tāpat arī daudz citu cilvēku cieši no tā. Pakistāna nav vairs civilizēta valsts. Viņa saka, ka tur apkaro terorismu, bet būtībā viņu rīcība nāk teroristiem par labu. Uh, taču cilvēki vēlas dzīvot brīvā Pakistānā, un tāpēc mums ir jānāk lejā ar skaidru vēstījumu, ir jāatbalsta tos cilvēkus, kas eh, cīnās par to, lai Pakistānā tiktu ievērot demokrātiju un cilvēktiesības. Paldies, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, Gomešs kundze? 30 sekundes kungam, paldies. Vai jūs man piekrītat, ka daži deputāti šajā parlamentā ir uh, gribējuši, lai VSPS plus uh, līgums tiktu lausts? Mēs visi piekrītam, ka vajadzīgas izmaiņas, bet ja mēs vēlamies izmaiņas un vēlamies palīdzēt upuriem, tad mums ir jāsadarbojas ar Pakistānu vai kā jums šķiet? Atbilde. Uh, Manā skatījumā ir nepieciešams atcelt zaimošanas likums, tādēļ, ka šie zaimošanas likumi ir klajā pretrunā ar cilvēktiesībām, un tas bija priekšnosacījums VPS plus sistēmas ieviešanai. Es domāju, ka šī vēst ir jānodot Pakistānai. Es domāju, ka varbūt VPS plus sistēmas atcelšana varbūt nebūtu šis pozitīvākais solis šobrīd, bet tas būs jādara, ja Pakistāna neuzklausīs šo te ziņu un, neatsā, un uh, neatsaukšos likumus, kas uh, pārkāpja gan kristiešu, gan musulmaņu cilvēku tiesības Pakistānā. Paldies! Un tagad došu vārdu Broņislāvam Šripeka kungam. Paldies priekšsēdētāji! Iedomājieties, ka jūsu mās tiek Pakistānā sodīta ar, ar nāvi, jūs neko nevarat izdarīt. Ko jūs darītu? Piemēram, Asa Bibi ir uz reliģiskas bāzes balstīta naidu upurs. Viņa ir kristiet, kas centās uzcienāt ar ūdeni musulmaņu sievietes, un tas zaimošanas likuma rezultātā viņa ir uh, nonākusi cietumā, viņa ir piekaut, viņai, viņai slāpst. Es domāju, ka ir jāpalīdz tiem, kam nepieciešama palīdzība. Tāpēc ir eh, šī piecu bērnu māte jāglābj, jo viņa gal galā tikai centās palīdzēt kādai līdzpilsonai. Eiropas Savienības iedzīvotāji ļoti labi zina, kāda ir eh, situācija. Daudz kristieši ir tikuši sodīti un, un apcietināti, un tagad 25 gadus pēc šiem notikumiem mēs varam teikt, ka ticības brīvība ir uh, tāda tā kā luksusa prece. Uz reliģiju balstīta cilvēku uh, spīdzināšana ir, ir uh, nepieņemama, un tas mums ir jāpanāk, lai šī zaimošanas likuma tiktu atcelti. Paldies. Mariņo Pinto, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godētie deputāti. Nevienai reliģija nedrīkstētu novest pie tā, ka cilvēki cieši. Neviena reliģija nedrīkst nonāk pie, nedrīkst attaisnot to, ka kristietis tiek nogalināts un līķis tiek sadedzināts. Neviena reliģija nevar attaisnot to, ka tiek nogalināts kāds provinces gubernators, kristietis tiek nogalināts tikai tāpēc, ka viņš ir kritizējis zaimošanas līkumus un iestājies par mazākumu, par min, eh, reliģiskajām minoritātēm. Neviena reliģija nevar attaisnot to, ka kāds cilvēks tiek, tiek sodīts ar nāvi, tam tiek piespriests nāvis sots. Un, uh, Piemēram, kāds ir Āsijas Bībī gadījumā, neviena reliģija nevar attaisno to, ka mandāta īstenošanas laikā tiek eh, Rašids eh, Reimans un Salmans Tesers eh, sodīti ar nāvi. Es domāju, ka, ka Pakistāna ir jānved atpakaļ uz civilizēto pasauli. Liels paldies, un tagad Bašir kungam vienu minūtu. Priekšsēdētāji kungs. Uh, Es stingri nosodu Šāmalans Šazāla kri, kristiešu nogalināšanu zaimošanas vārdā. Šie barbariskie akti ne, nav pieņemami Eiropas parlamentam. Tos nedrīkst pieņemt arī starptautiskā sabiedrība un Pakistānas tauta. Es zinu, ka Pakistānas uh, tauta šobrīd ir eh, ļoti šokēta un saniknot. Ir svarīgi saprast, ka šie likumi Pakistānā pastāvēja kopš kolonizācijas laikiem, un lielākā daļa gadījumu, kas ir reģistrēti šajā te, eh, ka, kā, kā šī likuma pārkāpumi attiec uz musulmaņiem. Pakistānas iestādes ir eh, spērušas adekvātos soļus, lai panāk, ka šie likumi netiek ļaunprātīgi iz, izmantoti, un lai neviens netiktu sodīts netaisni. Lietas, kas ir ierosinātas saskaņā ar šiem likumiem, dažādos līmeņos nav tikušas eh, pienācīgi izskatītas. Ir arī panākts tas, ka neviens policijas, eh, zemāka ranga policijas ierēdnis nevar izmeklēt šādas lietas. Paldies! Un tagad došu vārdu Šaprads kungam vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, 2010. gada novembrī Asija Bibi tika piespriests nāvis sots uh, par to, ka viņi it kā esot. Uh, zaimojus pravieti Muhamedu, un līdz šim brīdim visas apelācijas prasības ir noraidītas. Viņa joprojām gaida nāves sodas izpildi, un tagad augstākā tiesa ir eh, pēdējā instance, kas var atcelt šo nāves sodu. Jāsaka, ka 120 līdz 200 tūkstoši kristiešu visā pasaulē saskaras ar ar uh, vajāšanu. Tas nozīmē, ka uh, miljoniem cilvēku ir apdraudēti tādēļ, ka viņi tic Kristum. Un šī uh, rezolūcija ir nepietiekami uh, stingri formulēta un tādēļ to neatbalstīšu. Un es neatbalstu šo rezolūciju tādēļ, ka tā ir iejaukšanās valstu iekšējās lietās oligārhu interesēs. Rietumu valstīm ir jāvēršās pret Eiropas islamizāciju, pret islama fundamentālisma izplatīšanos mūsu, mūsu pašu sabiedrībās un pēc tam ir jāvērš pret citām valstīm. Asija Bībī var glābt tikai tad, ja Eiropa spēs nodrošināt kristiešu aizsardzību sa paš, pats savās valstīs. Paldies! E, tagad brīvā mikrofona procedūra ir pieteikušies desmit runātāji, lielākā daļa no viņiem pārstāv Eiropas tautas pārties grupu. Tomēr esmu nolēmis dot uh, vārdu visiem kolēģiem un lūdzu runātājus nepārsniegt vienu minūti. Tagad vārds Šogar kungam. Paldies priekšsēdētāji. Kā tas ir uh, attiecībā uz citām reliģiskām minoritātēm, balčus arī vajā Pakistānā un viņi arī ir šo likumu upuri, un tas nozīmē, ka Pakistānā pirmkārt vēršas pret uh, neaizsargātajām uh, sabiedrības grupām, e, tā tiek pārkāpts starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskām tiesībām, uh, kas Pakistānai ir jāīsteno, ja tā grib uh, valdīt GPS plus uh, privilēģijas ir uh, jāatceļ uh, šie uh, likumi un pie šā jautājuma ir jāstrādā arī Eiropas ārējās darbības dienestam um, attiecībās ar Pakistānu. Tagad vārds Nikola Kaputo. Paldies priekšsēdētāji. Pakistāna ir vienīgā musulmaņu valsts, kur ir spēkā likums par zaimošanu kopš 1090. gada ir uh, bijuši desmitiem uh, gadījumu, kad ir bijusi vēršanās pret kristiešiem un citām minoritātēm. Uh, Lahoras augstākā tiesa ir piespriedusi Asijai Bībī nāves sodu, tāpat pūlis nogalināja divus uh, cilvēkus uh, un pēc tam sadedzināja viņu līķus, arī viņi bija apsūdzēti uh, zaimošanā. Ir nepieciešams, lai Pakistānas valdība nosaka moratoriju nāves sodam. Ir jāpauš ne tikai sašutums, bet ir jāsniedz atbalsts reliģiskām minoritātēm, aktīvi iesaistoties šai situācijā un pieprasot, lai Pakistāna ievēro savas saistības attiecībā uz reliģisko brīvību un izteiksmes brīvību. Tagad vārds Vandālenkungam. Paldies, priekšsēdētāji. ETP uh, partija prasa, lai tiktu pievērst uzmanība zaimošanas likumam. Asie Bibi jau ilgus gadus sēž uh, uz nāvi notiesāto kamerā un Lahoras augstākajai tiesai ir uh, viņa jāatbrīvo. Uh, Jāsaka, ka Pakistānā ir simtiem Asija Bibi līdzinieku. Zaimošanas likums ir mainījis uh, Pakistānas sabiedrības vaipstus, to ļaunprātīgi izmanto ekstrēmisti. Zaimošanas likums ir jāceļ un jāsaka, ka šis likums ir uh, pārkāpums cilvēktiesību saistībām, ko ir uzņēmusies Pakistāna un VPS arī ir jāpārskata. Eiropas komisijai un Malstrēms kundzei ir ātri jāizvērtē, vai um, saistības, uh, kas uh, ir jāievēro Pakistānai saskaņā ar VPS, plus patiešām ir ievērotas. Paldies! Mulțumesc! Un rog pe doamna Rashid. Paldies! Tagad vārds Rašidai Datī. Merci, merci, Paldies, priekšsēdētāji! Daudz kas jau ir pateikts, un es uh, atbalstu kolēģu teikto, jo ar šo rezolūciju mēs gribam noskai, nosūtīt skaidru signālu, paužot atbalstu Asijai Bībī un pieprasot, lai Pakistānas valdība glāb šo sievieti un atceļ uh, zaimošanas likumus. Uh, un ir jāvēršas pret to, ka tiek vajāti cilvēki, kas nav neko ļaunu izdarījuši, viņi tikai tic Dievam. Eiropas Savienībai ir pienākums aizstāvēt reliģisko brīvību neatkarīgi no tā, kā, par kādu reliģiju šeit ir runa. Es uh, šeit vēršos pie Šoprad kunga, un mūsu atbildība ir arī aizstāvēt kristiešus, jo tā ir mūsu vēsture, mūsu identitāte sakņojas kristietībā ja mēs neaizsargāsim vairāk nekā 150 miljonus kristiešu, kas tiek vajāti pasaulē, tad mēs nepildīsim savu pienākumu. Paldies! Tagad vārds uh, Marikam Jurekam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi! kolēģi pieminēja Asijas Bibi gadījumu, Šoprāda kungs, Vandālen kungs un citi. Es gribētu ierosināt pragmātisku risinājumu. Asijā Bibi vairs nevar turpināt atrasties šajā spīdzināšanas situācijā, kad viņai ir piespriezt nāves sots. Uh, uh, Pārīzes mēre un arī Kārpatu reģions Polijā ir piedāvājuši sniegt viņai patvērumu, un līdz ar to uh, vajadzētu Eiropas Savienības diplomātijai, uh, diplomātijas dienestam un augstai pārstāvē Mogherīnī kundzei atbalstīt šīs uh, vietējās iniciatīvas un panākt to, ka šī sieviete tiek atbrīvota no ieslodzījuma. Mums ir jāturpina sarunas ar mūsu musulmaņu partneriem, sakot, ka neviens musulmanis Eiropā netiek vajāts viņa reliģiskās pārliecības dēļ, un mēs pieprasām tādu pašu principu ievēršanu attiecībā arī uz kristiešiem. Mariana Petir. Es pieprasu, lai Asijas Bībija nāvis sots tiek atcelts. Viņa ir kristiet un piecu bērnu māte, viņa ir tikusi arestēta 2009. gadā. Es pieprasu, lai viņa tiktu atbrīvot. Es pieprasu arī to, lai tie cilvēki, kas ir nogalinājuši kristiešu pāršāmu Bibiju un Šabhazu Māsīhu, tiktu, tiktu sodīti. Viņi tiek apsūdzē, viņi tika apsūdzēti Korāna lapušu sadedzināšanā un pēc tam sadedzināti ķieģeļu ceplī. Uh, Zemošanas likuma piemērošana ir cilvēktiesību un ticības brīvības pārkāpums. Dienvidu Austrumāzijā ir nepieciešama stabilitāte, un tāpēc es mudinu Pakistānas vairs iestādes uzņemties vadošo lomu, lai nostiprinātu cilvēktiesības un nepārkāptu tās. Paldies, es tagad došu vārdu Karim kungam. Priekšsēdētāji, paldies! šeit es stāvu un jūtos ārkārtīgi lepns par to, ka mums ir šāda veida debates šajā parlamentā. Aizvakar parlamentā uzstājās Romas pāvests, un viņš norādīja, ka ja Eiropa stingri neturēsies pie savām vērtībām, tad mēs cietīsim neveiksmu, un tas tiek demonstrēts šodien. Tik daudz no mūsu kolēģiem varbūt neapzinās, ka būtībā šīs parlaments un Eiropas Savienība jau ir bijuši ļoti būtiski, lai nodrošinātu Eiropas pilsoņa atbrīvošanu no nāves Pakistānā. To mēs panācām pirms dažiem gadiem. Un tāpēc nav nekāda iemesla, kāpēc mūsu dialogs nevarētu uh, ļaut mums turpināt eh, šādas konstruktīvas sarunas vēst atkal un atkal. Komisijai es gribētu vairāk kārtīgi atkārtot, protams, mēs, mums ir vairāki, mums ir tirdzniecības sarunas ar Pakistānu pēc um, ļoti stingrām sarunām mēs esam VPS plus sistēmu piešķīruši Pakistānai. Uh, Izmantosim tagad to pēc iespējas e, mūsu rīcībā, jo šobrīd ir pienācis laiks, lai visi kolēģi šajā parlamentā sanāktu kopā un sadarbotos ar Pakistānu, lai panāktu konkrētu mērķi glābtu cilvēkus. Lielas paldies! Šlīt... Šuicis kundze. Nav neviena reliģija, kas var attaisnot tādu rīcību kā Pakistanā. Šobrīd mēs esam izmantojuši instruments, kas ir mūsu rīcībā, tā skaitā šo te rezolūciju, bet fakts ir tāds, ka 150 miljonu kristiešu cieš no vajāšanas visā pasaulē. Zaimošanas likums Pakistānā ir ļoti represīvs un tajā nav nekādas iecietības. Mēs nedrīkstam vienkārši noskatīties pēc tam, ka divi Pakistānas pilsoņi tika dzīvi sadedzināti, un tagad mēs skatāmies arī uz Asijas Bībī gadījumu. Viņa ir tikusi sodīta, eh, tikus, viņa ir piespriezt nāvsos tikai tāpēc, ka viņa ir kristiet un gribēja tikai ūdeni saviem bērniem. Cilvēktiesības ir vairāk kārtīgi tikušas pārkāptas. Uh, ir vēstījums, ko vēlamies nosūtīt Pakistānai, bet es nezinu, vai tas pozitīvi ietekmēs situāciju. Stilenīdas kungs. Tā kā attīstības palīdzība tiek piešķirta arī Pakistānai, tad varbūt mums vajadzētu pārskatīt to veidu, kā mēs izmantojam šos līdzekļus. Varbūt, ka tas varētu būt tāds konstruktīvs risinājums. Legrīpas kundze, vienu minūtu lūdzu. Merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, vispār atzītu vērtību vārdā, pamat tiesību ievērošanas vārdā, apziņas, pārliecības, ticības brīvības vārdā mēs vēršamies pie Pakistānas varas iestādēm, prasot atcelt zaimošanas likumus un gribu atgādināt, ka pa Pakistānas konstitūcijā ir garantētas minoritāšu, tā skaitā reliģisko minoritāšu tiesības, visu minoritāšu tiesības, un mums Eiropas Savienībā ir jāprasa, lai mūsu Pakistānas partneri paši pildītu savas saistības un respektētu cilvēku tiesības. Un kādēļ slēpties mums e, e ir skaidri jāpasaka, ka visur pasaulē visvairāk vajātā minoritāte ir kristieši. Asija Bibī, šī jaunā sieviete, kura mums ir jāglāb no nāves soda, uh, ir tiešām jādara viss, lai panāktu viņas atbrīvošanu. Paldies! Tagad došu vārdu komisāram Stilienītes kungam, lūdzu. Godātie deputāti, dārgie kolēģi, augstās pārstāvs viceprezidents Frederiks Magrīnī vārdā gribu teikt, ka mēs apsveicam Eiropas parlamenta rezolūcijas, rezolūcijas par zaimošanas likmēm Pakistānā. Es atceros Eiropas Savienības vadlīnijas par ticības brīvību un izteiksmes brīvību, un saskaņā ar tiem zaimošana var eh, ļoti nopietni ietekmēt šī, šo cilvēku tiesību īstenošanu. Kā pamatprincips Eiropas, principu Eiropas eh, Savienība rekomendē nekriminalizēt zaimošanas pārkāpumus, jo šādi zaimošanas likumi var tikt izmantot, lai nokārtot personīgi raksturu konfliktus un radīt tikai pie jaunām saspringtām situācijām. Uh, Pakistānā notiekošais izraisas sašutumu Pakistānā ne tikai saistībā ar tiem, kas ir notiesāti uz nāvi. Sarunās ar Pakistānu jūnijā mēs runājām par zaimošanas likumu, mēs atgādinājām Pakistānai tās saistības ieviest starptautiskas pilsoniskās un civilās eh, tiesības konvencijas nosacījums par izteiksmes un ticības brīvību. 20. oktobrī Eiropas Savienības cilvēktiesību eh, pārstāvs Lambrinīdis kungs sarunās ar Pakistānu, Pakistānas ministriem runāja par eh, zaimošanas likumu piemērošanu. Viņš arī izteica sašutumu par Lahoras tiesas lēmumu paturēt spēkā Asijas, Asijai Bībī piespriesto nāves sodu. Zaimošanas lik, likumdošana Pakistānas sabiedrībā ir tāds jūtīgs jautājums. Eiropas Savienība uzskata, ka mums politiskiem līderiem ir jārod drosme runāt par šo jautājumu. Tiesnešiem visiem ir jāiesaistās šī jautājuma risināšanā. Pakistānā ir daudz cilvēku pat nogalināti, un tāpēc ir skaidri jāsaprot, ka nesodāmība par šādiem noziegumiem mazinās uh, Pakistānas tiesiskumu un tieslietu sistēmu. Eiropas Savienība turpinās izmantot ikvienu piemērot iespēju, lai runātu par šo jautājumu ar mūsu Pakistānas sadarbības partneriem. Šajās ziņā ļoti būtisks faktors ir VPS sistēma, plus sistēma. VPS plus sistēma piedāvā skaidru ietvaru, lai eh, mudinātu Pakistānu izmantot starptaut, īstenot starptautiskās cilvēktiesības un darba tiesības. Un, protams, mēs cieši sekojam līdz, kā tas viss attīstās. Eiropas Savienība, tīpaši mūsu delegācija Islāma vadā, turpina sekot līdzi Asijas Bibi gadījumam un iestājas par eh, spriedumu atcelšanu un eh, Bibi kundas atbrīvošanu. Eiropas Savienība izmantos jebkuru iespēju, lai runātu par šo jautājumu un uh, eh, nāves sodu piespriešanu saistībā ar zaimokašanas likuma pārkāpumiem. Uh, Pakistānā. Es esmu ļoti priecīgs, ka jūs izrādat tik lielu interesi par šo jautājumu un vēlos teikt, ka Eiropas Savienība ir apņēmības pilna runāt ar Pakistānu, ar valdību, ar cilvēktiesību aizstāvjiem un citiem ieinteresētajiem, lai aizsargātu cilvēktiesību šajā valstī. Pirms Pakistānas senāta priekšsēdētāji plānotās vizītes Eiropā, mēs izmantosim katru iespēju, lai ar Pakistānas pusi apspriest savas bāžas. Liels paldies! Mult. Thank you, Commissioner. Um, am primit. Paldies, komisārkungs. Es esmu saņēmis sešas rezolūciju priekšlikums, balstoties uz uh, deklarāciju. Mēs esam pabeiguši debates. Balsojums notiks uzreiz pēc eh, šo debašu pēdējā punkta apspriešanas. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Runāsim par Serbiju, par kara noziegumos apsūdzētā šešeļu lietu. Došu vārdu Ignācijā kungam uz vienu minūti.